Nu labi. Tātad šis atzinums, ko apspriedīsim šodien, ir domāts iesniegšanai NV komitejai. Jo tā ir atbildīgā par ziņojumu sagatavošanu Uh, grozīju, uh, sakarā ar um, grozījumiem direktīvā attiecībā uz sēru saturu kuģu degvielā. Uh, komisija vēlas šo direktīvu saskaņot ar Mārpola sestā pielikuma prasībām. Un šai sakarā es gribētu pieminēt, ka kaut arī Mārpola konvencijas sastais pielikums tika pieņemts jau 2008. gadā, uh, Diemžēl komisija ir sagatavojis savus priekšlikumus eh, šiem grozījumiem tikai pirms pāris mēnešiem. Un tas ir par spīti tam, ka uh, daudzas eh, ļoti striktas prasības stājās spēkās jau 2010. gada 1. jūlijā vai arī stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī. Es izēju no fakta, ka jau pirms 2008. gada notika diskusijas ar dalību valstīm, kurās tika apspriesti dažādu iesaistīto pušu viedokļi un tika sagravots kopīgais atzinums par to, ka ir kaut kas jādara, lai cīnītos pret piesārņojumu eh, gan gaisā, eh, gan arī konstatējot to, ka kuģi radītais piesārņojums ir viens no apjomā lielākajiem. Godīgi sakot, ir divas valsts, kas ne, neapstiprina šīs jaunās prasības, tā ir Igaunija un Latvija. Es neesmu pārliecināti, vai tas nozīmē to, ka, uh, piemēram, prāmji, kas uh, kursē starp eh, Igauniju un Somiju, vai tiem nav jāņem vērā šīs prasības, es nezinu. Bet jāsaka, ka, ja es būtu populistiska politiķa, es piekristu šai retorikai un arī teiktu, jā, ļoti žēl, un ko mēs varam darīt, lai uzlabotu šo situāciju, bet es domāju, ka mums ir jārīkojas atbildīgi un ir jāņem vērā tas, par ko jau esam nobalsojuši Protams, mēs gribētu, lai Eiropa tiktu uztvērta nopietni starptautiskajās organizācijās. Starptautiskās jūrniecības organizācijas noteikumi uh, stāsies spēkā um, tik un tā. Tādēļ mans uh, sākotnējais pieņēmums ir tāds, ka mēs nevaram ierosināt jauno prasību atlikšanu uz vēlāku laiku, kas attiecās uz, piemēram, ceturto grozījumu. Komisijai un dalību valstīm būtu jāatturas no pasākumiem uh, pret uh, uzņēmumiem, uh, kas iegulda ievērumas pūles, lai ievērot minētos noteikumus. Otrakārt, sēra sat satura samazināšana ir domāta, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, un tas nozīmē, ka tieši tām pašām normām vajadzētu attiekties uz visām Eiropas Savienības teritorijā esošajām jūrām. Ja Eiropas Savienība vēlas būt uh, klimata pārmaiņu pasākumu avangardā, cita ceļa mums nav. Tālāk šis otrais grozījums arī to apstiprina. Treškārt, Tas, ka pieaug kuģu degvielas cenas, nozīmē, ka vairāk kravu iespējams tiks transportēts pa sauszemes ceļiem, un tādēļ attiecīgi uh, varētu notikt arī naudas līdzekļu pārnese. Eh, pētniecība notiek divos virzienos. Viena saka, ka tās kravas, kas eh, tiks eh, pārnestas uz, tātad, ka šīs kravas tiks transportētas pa sauszemes ceļiem, cita, citi uzskata savādāk. Tas nenozīmē, ka mēs ierosinām pilnībā aizliegt degvielas, kur sēra saturs ir vairāk nekā 3,5. Es ierosinu, ka to vajadzētu attiecināt tikai uz to degvielu, ko izmanto kuģi, un nevis to degvielu, kas tiek pārvadāta ar kuģiem. Tālāk ir priekšlikumi izmantot eh, šķidrināto, sašķidrināto dabas gāzi un vēl citi. Tā kā jaunās drošības prasības stāsies spēkā pēc dažiem gadiem, tad to vajadzētu paturēt prātā. Mums noteikti ir jādomā par sabiedrības veselības aizsardzību, un tādēļ es ierosinu daudz striktāku normu noteikšanu uh, arī citās jūrās un arī attiecībā uz pasažieru kuģiem, un ne tikai tiem kuģiem, kuri izmanto uh, parastos uh, transporta ceļus. Tad par to iet runa 8. un 9. grozījumā. Tālāk mēs arī sagaidām komisijas ziņojumu par to, kā notiek īstenošana, kā samazināsies gaisa piesārņojums šo pasākumu rezultātā un, ja nepieciešams, sagatavot e, jauns likumdošanas priekšlikumus. Par to iet runa desmitajā grozījumā. Jūs esat iesnieguši 101 grozījumu. Kopā ar referentu es esmu centusies sagatavot kompromisu priekšlikumu. A paredz striktāku prasību noteikšanu ārpus Eiropas Savienības jūru teritorijas, un komisijai noteikts arī termiņš, kad tas jāiesniedz. Otrais ir attiecībā uz degvielas, um, alternatīvas degvielas pieeju un tāpat ierosinājums neizvēlēties uh, tikai un vienīgi sodīšanu. Tālāk C kompromiss par uh, kravu intensīvāku pārvadāšanu izmantojot sauszemes ceļus. Šeit ir jādomā par uzņēmumu atbalstīšanu, kur saskars ekonomiskajām grūtībām. D kompromiss priekšlikums Tur iet runa par mm, jūras drošības uh, konvenciju un starptautisko jūras konvenciju. Es esmu iesniegusi arī e-kompromisa priekšlikumu, kur iet runa par citiem degvielas veidiem uh, vai drīzāk uh, citiem ķīmiskiem elementiem, kā piemēram melno oglekli. Es to neatbalstu, bet tajā pat laikā es saprotu, ka Tas netiks iekļauts direktīvas pamattekstā, bet apsvērumu daļā. Kā referente es to neatbalstu, bet, protams, kolēģiem ir dot iespēju to atbalstīt. Ņemot vērā to, ko teicu iepriekš, tad es vai nu esmu atbalstījis vai neesmu atbalstījis kolēģi ierosinātos grozījumus, un tos var redzēt balsošanas sarakstā. Tie atspūkļo manu pozīciju. Un es labprāt uzklausīšu jūs komentārus un jautājumus. Paldies! Icelkungs lūdzu no tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāju! Vispirms gribētu pateikties uh, referentē, kur tiešām ir daudz padarījusi, sadarbība arī bija ļoti laba. Lielāko daļu no šiem grozījumiem mūsu politiskā grupa var atbalstīt, izņemot pēdējo kompromisu grozījumu. Mēs to neatbalstam. Un par pirmo kompromisu grozījumu mūsu politiskajai grupai būs brīvais balsojums. Es gribēju tikai norādīt, ka Es pārstāvu Somiju, un no Somijas viedokļa šis lēmums ir eh, mums ļoti, mm, tas visai nepatīkams. Šis lēmums tika pieņemts, jā, 2008. gadā, bet 2008. gadā pasauli izskatījās pavisam savādāk nekā tas ir šodien un uh, starptautiskā jūras organizācija neveic nekādus ietekmes novērtējumus, un tikai tagad ir pamanītas kļūdas. Es zinu, ka uh, politikā kļūdas nekad netiek atzītas, un tas rada zināmu problēmu. Apmēram pirms gada tika teikts, ka ja Transporta nozarē lēmumi tika pieņemti balstoties uh, uz emisijām Eiropas Savienību, tad uh, vajadzētu jebkuras normas attiecināt uz visu Eiropas Savienības teritoriju. Jāsaka, ka uh, Ziemeļu valstīm ir sē grūti saprast uh, šādu. Mm, neviennozīmīgu politiku. Un, piemēram, ja runājam par Somiju, Tad Krievija, piemēram, pat ja tā ir ratificējusi startautisko uh, šo jūras konvenciju, tā joprojām izmanto vecos emisiju limitus un uh, vispirms uh, transportēja preces tad no Krievijas uz Somiju un tālāk pa Somiju pārvadā ar sauszemes ceļiem. Tā kā ir, ir ļoti neprātīgi realizēt šādu diferencētu pieeju patreiz. Bet Es ļoti ceru, ka visi šie grozījumi, izņemot pēdējo, tiks pieņemti. Paldies! Tālāk Zemkas kungs, sociāls un demokrāta vārtā. Także zacząć e, od podziękowania pani e, poseł sprawozdawczyni. Es arī gribētu pievienoties e, pateicībai pa, referentēja par paveikto un sociāls un demokrātu grupas vārdām. Es gribētu izteikt dažus komentārus par šo direktīvu. Mēs uzskatām, ka ir absolūti nepieciešams, lai šī direktīva tiktu pieņemta, un es gribētu to īpaši pasvītrot, jo strādājot pie direktīvas teksta, uh, viedokļi bija ļoti atšķirīgi. Un man ir jāsaka, ka vajadzētu ņemt vērā visus argumentus, jo no vienas puses ir pamatoti argumenti par to, ka ir nepieciešams uzlabot vidas kvalitāti, gan jūras vidas kvalitāti, gan arī ostu vidas kvalitāti, bet no otras puses, kā transporta uh, komitejai mums ir jāuzņems atbildība par transportu nozars attīstību, ieskaitot arī jūras transportu. Tādēļ mums vajadzētu pieņemt tādus risinājumus, kas nepārprotami nāktu par labu videi, bet tajā pat laikā jāraugās, lai tie nenoved uh, pie situācijas, ka kāds transporta veids atsevišķās dalību valstīs tiek pilnībā likvidēts šo pasākumu rezultātā. Jāsaka, ka atzinums tiešām ir rūpīgi izstrādāts, un es tagad gribētu runāt par kompromisiem. Mēs gribētu atbalstīt visus piecus kompromisu priekšlikumus. Un uzskatām, ka tie ir saprātīgi, pamatoti un uzskatām, ka šai direktīvai būtu jātiecas uz visiem teritoriālajiem ūdeņiem Eiropā. Kas attiecās uz šiem kompromisiem, tad mēs uzskatām, ka vajadzētu nedaudz vairāk piestrādāt pie C kompromisa varianta. Un esam nedaudz atšķirīgās domās attiecībā uz E kompromisu. E kompromisa būtība ir tajā, ka komisijai ir jāsagatavo jauni priekšlikumi attiecībā uz ESO asi. Mēs neesam noteikuši nekādu gala termiņu, bet mēs uzskatām, ka tā patreiz nav problēma. Kas attiecās uz eh, šiem vairāk kā simts grozījumiem, tad gan politisko grupu iekšēnē, gan starp tām esam daudz par tiem runājuši. Ir tomēr viens neviennozīmīgs jautājums. Te iet runa par 65. grozījumu. Tātad 65. grozījums, kur Sīlskungs ierosina ieviest ļoti striktus risinājumus 3,5% vietā, kā to ierosina komisija. Viņš ierosina noteikti 1,5% līmeni. Šis priekšlikums joprojām ir visai pretrunīgs un neviennozīmīgs, un mēs esam pieprasījuši ekspertu atzinumu, un rīt no rīta mums būs noformulēta mūsu politiskās grupas pozīcija. Vandālenkungs. Voorzitter, dank aan de... Priekšsēdētāji gribēja pateikties arī eh, referentei. Mēs ļoti labi sadarbojāmies, strādājot pie dažādiem eh, grozījumiem. Un es domāju, ka referente ir izvēlējusies pietiekam prātīgu pieeju, kas eh, ļoti lielā mērā saskan tieši ar mūsu redzējumu uz to visu. Protams, eh, runājot par eh, kompromisiem, ir vairākas valstis, kas neņem vērā visu, ko nosaka starptautiskā jūrniecības organizācija, jo tām ir atšķirīgas intereses, un valstīm tika dots sešu mēnešu ilgs pārdomu laiks, un Protams, eh, vēl mēs nevaram saprast, vai jau ir laiks izvilkt sarkano kartīti vai nē, bet ir valsts, kas vēl joprojām nav pieņēmušas galīgo lēmumu. Es varu piekrist mūsu referentei par teritorijas paplašināšanu visā Eiropā. Un ir ļoti zīmīgi, ka mēs pirms tam runājām par uh, trim uh, zonām un uh, citi teritoriālie ūdeņi neietilpa. E, šajā aptvērumā mums, protams, ir jāparūpējas par vienādām konkurences iespējām, tādēļ A kompromiss mums šķiet ir ļoti veiksmīgs. Tas pats attiecas arī uz citiem kompromisu grozījumiem bet mēs nevarēsim atbalstīt e-kompromisu grozījumu, tas ir pārāk tālajošs un uh, īstenībā pārējos kompromisu grozījumus mēs varam atbalstīt un eh, ceru, ka rītdien balsojums vainagosies ar panākumiem. Un mūsu uh, delegācijā, protams, ir vairāk kolēģi, kas balsos savādāk, bet uh, nu, tas jau nav nekas jauns. Paldies! I'll resist the temptation to comment es atturēšos no um, šīs vēlmes komentēt, kas man tiešām ir tāda ļoti, ļoti vilinoša. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties um, uh, zaļo grupas vārdā referentei, un es nedaudz vēlos parunāt uh, par šo ziņojumu kā tādu. Es domāju, ka nevajadzētu uzdot jautājumu par to, vai vajag vai nevajag ieviest ies, sēra emisiju samazinājumu, bet um, vienmēr rodas jautājums par to, va, kas mums būtu jāņem vērā. Es domāju, ka Mārpola ierosinātie samazinājumi nav pamatoti. Mēs esam iesnieguši apmēram 20 grozījumus no vairāk nekā 100, un es īs, bet es grīzumā gribētu panākt par kompromisu grozījumiem. Mēs pilnībā piekrītam kompromisām A, mēs saprotam, ka ir nepieciešams attiecinā, eh, pa, paplašināt šīs sēremsīs kontrolas zonas. Tālāk par trešo kompromisu jāsaka, es ļoti cerēju, ka ēnu referendu diskusijas rezultātā tiks sagatavot konstruktīvu grozījumu, tomēr tas tā nav noticis, un mēs nevaram atbalstīt patreiz trešo kompromisu grozījumu, un gribētu, lai mūsu nosaukums tiktu svītrots no šiem grozījumiem. Tālāk par C kompromisu. Mēs uh, neuzskatām, ka uh, ja eh, sēra emisiju robežlielumi tiks eh, samazināti, ka nenovēršami viss transports eh, pāries uz sauzemes transportu. Es domāju, ka šī pārēja notiks dažādos līmeņos, un uzskatām, ka ir jādara viss, lai šis efekts būtu tiktu minimizēts. Uh, Tāpat eh, nepiekrītām tam, ka Eiropas Savienības fondi, kā piemēram Marko Polo vai Desmit Ten, eh, būtu jāizmanto šeit. Līdz ar to mēs nevaram atbalstīt C kompromisu. Ir ļoti svarīgi, lai visi transporta veidi tiktu vērsti uz to, ka tiktu internalizētas ārējās izmaksas, un jūras transports nedrīkst būt izņēmums. Labā ziņas no zaļo grupas ir tādas, ka D kompromiss par sašķidrināto dabas gāzi varētu uh, dot labumu. Un mēs gribētu veicināt tieši šīs degvielas vai plašāku izmantošanu. Tajā pat laikā šajā grozījumā arī Marko Polo fonds tiek identificēts eh, kā tas, kurš varētu veicināt eh, šādas degvielas izmantošanu. To mēs neatbalstām. Tādēļ priekšsētāji mēs gribētu pieprasīt dalīto balsojumu par šo, lai mēs varētu atbalstīt sašķitinātās dabas gāzes eh, plašāku izmantošanu, tajā pat laikā neatbalstot Marko Polo līdzekļu, fonda līdzekļu izmantošanu šiem mērķiem. Un vispēcot. Mēs esam priecīgi atbalstīt e-kompromisu. Paldies, priekšsēdētāji! Mr. Kuhn. Kuhn kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Wir Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ņemot vērā šīs diskusijas, mēs jau varam secināt, ka šeit ir ierobežojumi, kas ir atšķirīgi runājot, piemēram, par eh, sēru saturu kuģu degvielā. Un īstenībā šeit ir arī atšķirīgi viedokļi pat eh, politiskajās grupās. Es domāju, ka tie noteikti ir saistīti arī ar dalību valstu ekonomiskajām interesēm. Nu, nevajadzētu eh, novērst acis. Uh, es zinu, ka Somijā cilvēki arī ir ļoti noraizējušies par uh, piemēram, koksaimniecības, eh, rūpniecības saglabāšanu un arī par jūrniecību. Ja mēs runājam par eh, maza attālu maršrutiem, protams, eh, tas varētu arī atstāt zinām iespaidu uz izmaksām. Ja mēs izvērtējam situāciju, runājot par tuvējiem ūdens ceļiem, tad šeit ir paredzēts um, cenu pieaugums par 60% ja, piemēram, varēs izmantot tikai vienu, pro, ja varēs eh, pieļaut tikai vienu procentu sēra degvielā. Pat runājot par visiem vides un ekoloģiskajiem eh, aspektiem, mums ir jāpadomā, vai šī stratēģija vispār būs īstenojama, proti vairāk transporta pārnest tieši uz jūras ceļiem eh, no šosejām, vai tieši tas panāks pretējo rezultātu. Es uzskatu mums noteikti ir jāapzinās, ir palikuši vien trīs gadi, ir bijis daudz uzklausīšanu, kādas ir mūsu tehniskās iespējas, lai mēs vispār varētu iejaukties visā šajā uh, situācijā. Protams, ka šķidrinātā dabas gāze ir uh, ļoti videi draudzīga, tā satur maz sēra, bet tad mums ir jāizveido arī infrastruktūra, lai būtu attiecīgs degvielas uzpildes stacijas un lai kūģi varētu arī uzpildīt šo sašķidrināto dabas gāzi. Bet šī tehnoloģija joprojām atrodas tādos autiņos, un vecā flote pagaidām arī neatbilst augstākajiem tehnoloģiskiem standartiem. Ir 60. grozījums, kur es runāju par tuvējo ūdens transportu un saku, ka ir nepieciešams pārējais laiks piecu uh, gadu garumā. Un, protams, attiecībā uz piekrastes uh, transportu. Šeit mēs runājam tikai par 5% paaugstinājumu dalību valstis īstenībā ir uh, sarunu vedējas, tās ir sarunu partneris starptautiskajai jūras organizācijai, ne jau Eiropas Savienība. Mēs tikai īstenojam uh, to, par ko esam vēduši sarunas. Uh, Tādēļ dalību valstīm vajadzētu meklēt risinājumus, sarunājoties ar Startautisko jūrniecības organizāciju. Mums ir jāatrod praktisks risinājums un nevajadzētu pazaudēt no acīm galvenās detaļas. Paldies! Okay, Jā, eh, mums vēl ir pieteikušies 3 līdz 5 runātāji, vēl komisija. Es tikai gribu jūs darīt uzmanīgu uz eh, runāšanas laiku. Flekenšteina kungam vārds. Priekšsēdētāja kungs. Labprāt vēlējos pateikties referentei par labo darbu, jo pirmām kārtām beidzot ir pienācis laiks kaut ko darīt lietas labā. Otrām kārtām esam sapratuši, ka tam ir jānotiek visā Eiropā, nevis tikai kaut kādās atsevišķās teritorijās. Treškārt, ir nepieciešama pakāpeniska ieviešanas fāze, un Kūna kungs nu pat norādīja, ka varētu padomāt arī par uh, finansiāliem stimuliem, lai tehnoloģiju varētu attīstīt tik tālu, lai varētu sasniegt šo mērķi ceturtkārt. Neesmu īsti pārliecināts, vai investīcijas sašķidrinātajā dabas, dabas gāzē uh, E, patiešām atmaksāsies, kad es pirms 35 gadiem strādāju kādā gāzes koncernā. Man jau toreiz strādīja, nu, ka pēc dažiem gadiem mēs pilnīgi visur izmantosim šo sašķidrināto dabas gāzi. Nu, 35 gadi jau ir pagājuši, un e, mēs e, atrodamies apmēram turpat, kur tagad. Un es ceru, ka tā nav tāda gaismas pils, eh, kas nekad arī netiks realizēta. Un tālāk par manu grozījumu, ko iesniedzu. Tas ir numur 53 es gribēju norādīt, ka man ir visai uh, vienaldzīgi tas, uh, kā tiek kurināts šis kuģis. Nu, jūs varat to kurināt ar sēru tīrā formā. Nē, mums ir jāparūpēs galvenokārt, lai rastos pēc iespējas mazāk indīgu izmešu. Un, protams, es varu piekrist arī uh, šajā kontekstā meistars. Okay, well, we'll now... Labi, tagad uzklausīsim Maisners kundzi. Paldies, priekšsādātāji kungs. Nu, ir ļoti jauki, ka mēs ar Fleckensteinu kungu šeit varam eh, vienoties, un mēs abi ļoti daudz nodarbojamies tieši ar rūniecības politiku un runājam arī par kuģu degvielu. Jā, es gribēju norādīt uz uh, vairākām lietām. Dalību valstis ir parakstījušas uh, starptautiskās jūrniecības organizācijas līgumu, un tagad tām ir jāizteno savi uzdevumi. Es esmu pārliecināta, ka ir iespējami labi risinājumi, un mūsu referenti piedāvā ļoti labu kombinētu risinājumu. Protams, ir jāparūpējas par uh, eh, dabas gāzes tālāku izmantošanu, tehnoloģiju. Um, attīstīšanu un, piemēram, Rotterdamas un Zēbrugas ostās uh, šī sašķidrinātā gāze tiešām tiek izmantota. Un es domāju, ka tas ir pietiekami labs variants. Sind nicht alle unausgereift, auch das ir bis... Skrubēr arī tur ir pieejams dažādas tehnikas, un es domāju, ka dažu gadu laikā tehnoloģijas, uh, tehnoloģiskā attīstība virzīsies uz priekšu milzu soļiem. Un tālāk ALDE uh, grupa ir gatavojas arī semināru, kas ir veltīts tieši sašķidrinātajai dabas gāzei. Un pēc tam bija arī uh, seminārs, kas bija veltīts tieši skrūberu tēmai, un tur bija kāda referente no ASV, kas teica, ka viņi jau ir ieviesuši daudz stingrākas emisiju vērtības, un ja valstis neievēro šīs pozīcijas, neievēro šīs normas, tad uh, ir paredzēts atkāpes. Uh, Es domāju, ka ir ļoti daudz iespēju. Mēs varam patiešām uh, izpētīt šo potenciālu un to vēlāk nākotnē izmantot. Ir, es domāju, ka referente uh, ļoti veiksmīgi to ir izgaismojusi ziņojumā. Paldies, Fosters kungs. Thank you, Čēn. Paldies, priekšsādātāji. Jā, tikai pāris piebildes. Uh, Van Dālen kungs uh, jau daudz ko pateica, un daudzās jomās mēs piekrītam kolēģu teiktajam. Mums, protams, ir jānodrošina, lai visos transporta veidos tiktu izmantot pēc iespējas tīrāka degviela un jārīkojas pēc iespējas efektīvi. Tomēr tai pašā laikā mums jābūt realistiem. Uh, mums uh, nav pamata uzskatīt, ka noteikti tiks uh, mainīts transporta veids, neatkarīgi no tā, ko mēs darām. Mēs nedrīkstam aizmirst tomēr arī par uh, pārvadājumu izmaksām. Ja mēs uh, palūkojamies uz aptvērumu, to mēs neatbalstam. Mēs neatbalstam arī uh, grafiku un kompromisā ierosinātu aptvērumu paplašinājumu. Mēs uzskatām, ka šobrīd uh, nav īstais brīdis tā rīkoties. Uh, Tā pašā laikā mums ir jāpalūkojās uz to, par ko esam vienojušies starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Ja valstis ir pārakstījušas šo vienošanos, tad tā ir jāīsteno. Uh, protams, Eiropas Savienība var censties uzlabot situāciju, bet mēs nedrīkstam aizmirst uh, par uh, to, par ko ir vienojusies starptautiskā sabiedrība. Un, piemēram, kuģi, kas iebrauc um, sēra kontroles, sēra emisijas kontroles zonās no, no citām zonām un šo 0,1% robežu, kādēļ mums vajag šos termiņus uh, saīsināt, nevis tā kā atstāt tā kā tas ir spēkā. Un mēs uh, minēto iemeslu dēļ atbalstam B kompromisu. Uh, mums, uh, protams, uh, runājot par uh, sašķidināto dabas gāzi, mums arī vajadzētu izvērtēt, kā, kā varētu to izdarīt. Tā ir laba ideja, bet D kompromisu mēs nevaram atbalstīt un E kompromisu bet kopumā jāsaka, šis, uh, šis jautājums ir ļoti sarežģīts, un mums ir jādomā par to, kā neizspiest no tirgus Eiropas uzņēmums, jo, diemžēl, mēs, ja rīkosimies neapdomīgi, to arī panāksim. Mēs, protams, varam uh, censties pēc uh, tīrākas vides, bet mums ir jābūt realistiem um, Mēs uh, nevēlamies uh, atkal atgriezties pie kravu pārvadājumiem pa sauzemi. Mēs taču gribējām vai, plašāk izmantot uh, jūras transportu un iekšzemes ūdens ceļus, un tādēļ mums ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē, ko mēs darām, un varbūt vairāk vajadzētu rīkoties uh, dalību valstu līmenī un ievērojot pašais noteiktos grafikus, un tā arī darīsim. Vārds Krāmerkungam. Oh. Also ich bedanke mich auch. Paldies priekšsēdētāji arī. Es gribēju pateikties referentei par uh, labo sadarbību Es septiņus gadus strādāju Eiropas parlamentā, un mēs esam daudz runājuši par emisijām kuģu transportā, un mēs ļoti daudz runājam tādā vēlējuma izteiksmē. Nu, mēs labprāt gribētu, un SEO bieži vien neko nedarīja, bet tagad tā beidzot ir sākus kaut ko darīt, piedāvāt priekšlikums, un tad mēs sakam, vai, vai, vai, tas ir par traku, bet īstenībā viss tas piedar pie lietas. Ja mēs gribam uzlikt šeit stingrākas emisiju kvotas, rokas, tad ir e, jādara ļoti daudz, un, protams, e, visi tad sāk vaimanāt, e, tās būs papildus izmaksas, viss te sabruks un tiks izpostīts, bet tā nav taisnība. Un tad, ja mēs runājam par vairāk kravu pārvadājumiem tieši pa dzelzceļu, tad atkal tur rodas papildus izmaksas, un mums jārunā arī par uh, eksterno izmaksu internalizāciju. Un mēs īstenībā ļoti daudz muļķību transportējam. Mēs transportējam ļoti daudz lētu preču, par kurām maksā gan uh, patērētāji, un tas nodara arī lielu skādi ekoloģijai. Un ir taču arī vēl šis eh, minerāla. Uh, eh, degvielas uh, nodoklis. Un, protams, ja mēs runājam par kaut kādu izdevīgu piedāvājumu, tad tam ir jābūt izdevīgākajam piedāvājumam un arī ekoloģiski draudzīgākajam. Tālāk eh, Flekensteina kungs te runāja par uh, to, kas notika pirms 35 gadiem. Jā, pirms 35 gadiem likās, ka sašķidrinātā dabas gāze būs pieejama kuru katru dienu, un tagad nekas nav mainījies. Un tad pirms 40 gadiem mēs runājam arī par citiem Uh, degvielas veidiem. Mēs jau neesam inženieri, mums ir jāsaprot, uh, ka dalību valstīm ir jāievēro normas, lai eh, tās patiešām būtu atbilstošas vīdes prasībām. Un, protams, eh, kuģu satiksme līdz ar to varētu kļūt dārgāk. Tas ir neizbēgami, bet mums ir jāizveido pietiekami labi spēles noteikumi un ir jāparūpēs par to, lai eh, valsts neturpinātu piesārņot tik daudz. Un liels paldies par priekšlikumu. Paldies! Mission. Paldies komisijai vārds. Lūdzu, stādieties priekšā. Paldies, priekšsēdētā. Mani sauc Kristiāns Bamers, es strādāju vides ģenerāldirektorātā. Mēs nodarbojamies ar uh, direktīvas pārskatīšanu par sēra saturu kuģu degvielā. Mums, man bija arī tas gods piedalīties jūsu iepriekšējā sanāksmē. Uh, Uh, kad uh, tika apspriest šīs ziņojums. Dažkārt uh, diskusija koncentrējas uz kuģniecības nozares tādām ļoti sīkām problēmām, bet es gribētu atgādināt tādu plašāku skatījumu un pamatojumu, kādēļ šī direktīva tikta ierosināta. Mērķis bija uzlabot gaisa kvalitāti. Mēs joprojām neizpildām uh, noteiktos standartus, kuru mērķis ir samazināt uh, sliktās gaisa kvalitātes negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību. Ir veikti lieli pasākumi, lai samazinātu emisijas uz sauszemes, un 20 pēdējo gadu laikā šis samazinājums ir bijis par 80%. Tagad ir pienācis uh, laiks uh, pievērsties uh, kuģniecībai. Un tas ir visizdevīgākais veids šobrīd, kā samazināt emisijas. Komisija uzlūko kuģniecību kā globālu nozari, šeit ir globālas problēmas un tām ir nepieciešami arī globāli risinājumi. Uh, Tādēļ šis uh, starptautiskās jūrniecības organizācijas process ir ļoti nozīmīgs, ir tīpaši ņemot vērā starptautiskās saistības jūrniecības uh, jomā un atbilstīgās uh, konvencijas, uh, kas ļoti apgrūtina vienpusēju zemu emisiju zonu noteikšanu. Uh, Eh, šāda zona eh, ir eh, paredzēta Baltijas jūrā un tas, šīs normas tiks transponēts Eiropas Savienības tiesību aktos un attiecībā uz to, ka šīs normas būtu jāattiecina uz visām uh, jūras teritorijām, kas ir Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka šeit būtu jāiet vispirms jāvēršās starptautiskajā jūrniecības organizācijā un ka ir arī nepieciešams izvērtēt ne tikai vides aizsardzības aspektu, bet arī konkurēt spēju. Un runājot par šo 20 jūras jūdžu zonu. Uh, normas stāja spēkā 2015. gadā, un tās arī būs uh, jāievieš attiecībā uh, uz jaunajiem degvielas star kvalitātes standartiem. Jā, tas tiešām ir tehnisks izaicinājums, un tādēļ arī ir ieviesta šī klauzula par degvielas pieejamību. Un uh, Šī uh, klauzula ir diezgan sarežģīta, un um, šeit ir runa par sesto pielikumu, uh, par uh, tirgus prasībām, par ziņošanas prasībām un par paziņošanu, ja kuģis nav varējis uzpildīties ar atbilstošas kvalitātes degvielu. Eh, tādēļ ir uzmanīgi jāizvērtē visi šīs regulējuma aspekti. Protams, eh, eh, ir iespējams, pat ļoti iespējams, ka ņemot vērā jaunos kvalitātes standārdus, degvielas cena pieaugs. Un uh, ka varētu ikdienas darbības izmaksas pieaugt pat par 45%. Un, un tas uh, it īpaši varētu skart arī dzelsrūdas pārvadājumus Un tādēļ es aicinātu nevis noteikt izņēmumus noteiktiem pārvadājumu veidiem, bet gan domāt par degvielas veidu dažādošanu, rast citus risinājumus starptautiskās jūrniecības organizācijas noteikumu ietvarā. Ja mēs palūkojamies uz izmaksām visā šajā nozarē kopumā, Eh, tad tās ir zemākas un to, mums toties būs eh, juridiskā noteiktība. Paldies, vai Savistārs kundze vēlas kaut ko piebilst? Liels paldies! Noslēgumā es vēlētos pateikties ēnu referentiem par viņu pausto atbalstu, pat ja mums bija dažos jautājumos domstarpības. Mums, diemžēl, nav atlicis daudz laika. Gribu teikt, ka šis pielikums tika pieņēmts 2008. gadā, ir pali, pagājuši trīs gadi, vēl ir palikuši trīs gadi mūsu rīcībā Itāls kungs, varbūt jūs varētu uh, palasīt Helsinki Sanomatu un citus laikrakstus. Uh, jau toreiz tika diskutēts par šiem jautājumiem, pat ja netik, nebija veikti vēl nekādi pētījumi. Es uh, negribētu uzskatīt, uh, uzņemties vainu par uh, Eiropas kuģniecības pazudināšanu. Mēs varam ticēt brīnumiem, varam ticēt Ziemassvētku vecītim, bet uh, mums ir brīvi jāpauž savi viedokļi. Es uzskatu, ka uh, nevar uzskatīt, ka tā ir, tā ir tikai tāda pārliecība, ka šie pasākumi varētu iznīcināt Eiropas Savienības kuģniecību. Uh, Mēs esam atbildīgi arī par videi draudzīgu transporta veidu atbalstīšanu. Pagājuši nedēļu mēs nobalstojām par uh, ziņojumu šajā jautājumā, un es uh, atvainojiet, man nevaru pāris nedēļu laikā tā pārskatīt savu nostāju. Komisija šo priekšlikumu ir gatavojusi trīs gadus. Ja mēs būtu sākuši strādāt ātrāk, varbūt mēs būtu vairāk pavirzījušies uz priekšu, izveidojuši nepieciešamo infrastruktūru un uh, degvielas uzpildes uh, punktus. Bet uh, uzņēmumiem ir skaidri jāsaprot, kāda būs nākotne. Pirms šīs skaidrības nebūs, uzņēmumi neko nedarīs. Paldies, saka priekšsēdētājs, balsojums notiks rīt no rīta, un tad mēs savu atzinumu nosūtīsim viduskomitejai, kur balsojums ir paredzēts janvāra sanāksmē. Tālāk, nākošais darba kārtības punkts ir 2010. gada finanšu budžeta izpildes trešā iedaļa komisijā jau Senders kundze. Paldies, priekšstādātāji, pavisam īsi. Es domāju, ka mm, no teksta jau jūs daudz ko mm, redzat un saprotat, un mēs par to daudz jau šonadēļ esam uh, Uh, runājuši, un es, jūs redzat, ka te iet runa par saistībām, uh, transportu un turismu nozarē, un mēs esam skatījuši arī sadaļu, kas attiecās uz Galileo programmu, jo mums joprojām šeit vēl ir programmas, kas interesē konkrēti mūsu komiteju. Revīzijas palāta šajā gadījumā uh, Eh, daudz eh, vairāk uzmanības ir pievērsus citām nozarēm nekā transportu nozarei, un tādēļ man ir jautājums komisijai saistībā ar saistību maksājumu īpatsvaru. Eh, šajā maksājumu periodā, budžeta izpildes periodā. Jūs šķiet, ka uh, ir veikts samazinājums attiecībā uz eh, izdevumiem maksājumu kategorijā salīdzinājumā ar skaitli, kas tika paredzēts iepriekšējā budžeta periodā. Un es šeit neredzu nekādu pamatojumu tam. Man šķiet, ka mēs sākām ar eh, simtprocentu Uh, budžeta apguvi, bet šķiet, ka tagad tas ir nedaudz mainījies. Tālāk, kas attiecās uz citiem ar turismu saistītajiem aspektiem un runājot par desmito punktu, mēs esam norādījuši, ka manevrēšanas iespējas ir relatīvi nelielas, un turisma nozarē ir ļoti svarīgi, lai mums būtu ļoti skaidrs priekšstats par to, no kurien šie skaitļi ir ņemti. Es domāju, ka mums vajadzētu būt arī ambiciozākiem attiecībā uz tiesisko pamatu. Tas, protams, neatiecās uz um, budžetu. Mums ir grozījumi, kas noteikti ļaus mums runāt par šo jautājumu gari un plaši. Devītajā punktā mēs apskatām jautājumu par Galileo programmu virzības tempu, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka vienā no grozījumiem ir norādīts uz to, ka šeit ir nepieciešamas korekcijas, it īpaši attiecībā uz uh, prognozētajiem panākumiem Galileo programmās. Un visbeidzot, ir grozījums, kas ir kā papildinājums fakta atzīšanai, ka komisija atsevišķās jomās ir daudz padarījusi, ir pielikusi lielas pūles, un Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mums būtu vairāk informācijas par iespējamajiem izdevumiem. Bet, kā es teicu, ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka te ir jādomā par uh, programmas izdevumu prognožu šo kopumu. Uh, un ir jāskata tas finanšu perspektīvas kontekstā un jāraugās, lai tieši šādu pat realizētu, eh, pieeja tiktu realizēt arī citās programmās, nevis tikai Eiropas uh, transporta tīkli jomā. Tas pats būtu jādara attiecībā uz pētniecības programmām, uz rūpniecības programmām. Tad, kā es teicu, jāraugās, lai šie izdevumi tiktu veikti attiecīgajās un atbilstošajās jomās. Un tad, es domāju, mūsu cīņa pār um, saistību apro apropriācijām um, transporta nozarē um, būs um, tad tiešām pamatot. Un jāsaka, jā, visi jau prasa vairāk. Un tas ir tikai pašsaprotam, bet es domāju, ka mums, um, diemžēl, ir jāņem vērā, ka šeit darbojas filozofija visu vai neko. Nu, tie būtu mani komentāri, bet kopumā es domāju, ka eh, varam eh, situāciju atzīt par apmierinošu, lai arī atsevišķās um, jomās, protams, ir trūkumi, bet es domāju, to mēs norādīsim arī uh, iesniegtajos grozījumos. Piemēram, šī uh, vēsturiskā bagāža, kas nāk līdz Marko Polo. Un es ļoti ceru, ka turpmākajā mm, budžeta periodā tas viss tiks korģēts. Paldies! Paldies! Diemžēl, deputāti, mēs eh, esam iekavējušies. Tagad došu vārdu Dantīnu kungam. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, vispirms vēlos pateikties Ajala Sanders kundzei par eh, veikumu strādājot pie ziņojumu. Jā, mēs ar eh, zinām novēlošanos pievēršamies 2010. gada budžetam, bet mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai atgādinātu virkni jautājumu par ko komisija īpaši domā, un arī vērsties pie mūsu kolēģiem budžeta komitejā. Es atbalstu šīs projektu obligācijas un infrastruktūras veidošanu Eiropas Savienībā, un mums ir jāiet līdz galam savā atbalstā. Tāpat transporta komiteja varētu atbalstīt papildu finansējumu eiro obligāciju radīšanai, par ko padomi joprojām nevar izšķirties. Tāpat ir norādīts, ka uh, saistība apropriācijas ir praktiski visas izmantotas. Tas nozīmē, ka še, šie projekti virzās uz priekšu. Tāpat jādomā par pārobežu aspektu, bet es gribētu pievērsties vienam punktam par to, ka daļa maksājumu apropriācija ir pārvirzītas citiem mērķiem. Mēs nevaram no vienas puses prasīt CO2 izmešu samazināšanu aviācijā un tai pašā laikā samazināt CESAR finansējumu mums būtu jāaicina komisija rūpīgāk ievērot uh, revīzijas palātas ieteikumus virknē projektu, lai uh, nepalielinātu publisko vai privāto uh, uzņēmumu administratīvo slogu projektu īstenošanā. Tas arī viss. Paldies! Thank you, Mrs. Meisner. Paldies, Maisners. Prezidents. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlējos sirsnīgi pateikt mūsu referentei par uh, veikumu. Un es varu saprast uh, daudz no tā, ko viņi mums ir piedāvājis. Man uh, daudzas lietas šķiet ļoti simpātiskas. Piemēram, runājot par uh, trešo punktu, kur viņi runā par TNT projektu apgūšanu, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pateicos referentei par viņas sveiku. Man trīs komentāri. Pirmais ir par otro punktu, kur ir runa par komisijas stratēģiju. Es domāju, ka mums ir jāuzstāj uz to, ka komisijai ir uh, jāsaskaņo 2020. gada kohēzijas programma, enerģētikas programma, jo mēs uzskatām, ka mēs nepietiekam pārvaldām pieprasījumu. Komisija daudz strādā pie transporta veidu pieprasījumu, bet nevis pie piedāvājumu. Ot, nākošais es gribētu atgādināt 2009. gada rezolūcijas par zaļo uh, grāmatu par projektu līdzfinansējumu transporta jomā un mūsu rekomendācijām šai sakarā. Tālāk es gribētu atgādināt Connecting Europe instrumentu. Lēmums šeit vēl nav tā pilnīgi pieņemts. Un par Cēzaru runājot, es arī gribētu zināt, kādēļ izdevumi ir pārsnieguši prognozes. Es ceru, ka arī rezultāti būs uh, bijuši labāk nekā cerēts, un es ne, mēs, jo tika uzskatīts, ka labāka gaisa transporta pārvaldības samazinās emisijas, bet vai tā tas ir bijis tiešām, kas to lai zina. Tagad komisijas vārdā Banučī kungs. Paldies priekšsēdā.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 does that as well. Savādāk aģentūra ir darbojusies visai apmierinoši un maksājumu kredīti ir pārvietoti un tas ir īstenībā normāli, jo ja jūs nesaņemat rēķinu, jums nav par ko maksāt. Līdz ar to uh, mēs varam uh, runāt par tādu apvienošu veiktspēju un tālāk nekā. es atvainojos par Cezāru. Kā tika teikts, šeit budžeta izpildi ir apstiprinājusi revizijas palāta. Es atbalstu Fleckensteina kunga ierosinājumu apstiprināt 2010. gada budžeta izpildi. Un tomēr es gribētu izteikt zināmas iebildes par finanšu pārvaldību, tīpaši dzelzceļa aģint, aģentūrā. Es vēlētos, lai Eiropas dzelzceļa aģentūra ievērotu budžeta gada budžeta principu, jo nav normāli, ka no viena gada uz otru tiek pārcelt piešķirtais finansējums tādēļ, ka uh, konkursi tiek anulēti vai pārcelti vai vēl kaut kas tas pats sakāms arī par Cezāru vajadzētu beidzot pabeigt attīstības posmu un sākt strādāt, lai samazinātu emisijas un uh, veicināt efektīvāku aviācijas kustību Eiropas Savienības gaisa telpā. Es uzskatu, ka Cezar ir jāizmanto pārpalikumi vai uzkrājumi, kas ir palikuši. Šeit ir runa tomēr par 57 miljoniem eiro. Un tāpat mani satrauc arī paustā kritika par, um, ko izmanto Eiropas gaisa drošības aģentūra, kad tiek uh, izsludināti konkursi, bet jūs jau teicāt, ka mēs pie šā jautājuma atgriezīsimies janvārī. Manuprāt, tas nav normāli, ka mēs pieciešam uh, diskrimināciju vai nevien, nevienlīdzīgu attieksmi. Es vēlētos uh, lai uh, revizijas palātas ziņojums rosinātu komisijai prasīt uh, atbildes no Eiropas uh, gaisa aviācijas drošības aģentūras par konkursu rīkošanas noteikumiem. Un tas man arī būtu viss. Maisners kundze, lūdzu. to visu paveiks. Patiešām tas ir sarežģīts uzdevums. Varbūt mums vajadzētu šos formulējumus izvēlēties tādā, tā stingrāk eh, vajadzētu runāt tādu stingrāku valodu. Vairs nebūtu tik maigiem, jo šāda līdzekļu pārnešana uz nākamo gadu vienkārši nav pieņemama. Paldies! Mēs negribam to piedzīvot atkal nākamgad. Paldies, Durankums! Eh, Paldies, priekšsēdētāji, vēl pavisam īsts komentārs par Cēzāru. Es piekrītu Vlastos kundzes teiktajām par to, ka, protams, ir labāk jāpārvalda gaisa satiksme, bet es tiešām nesaprotu, kā administratīvo uh, izmaksu pieaugums par 11%, kā tas varētu veicināt Eiropas uh, vienotās gaisa telpas izveidi. Tas taču ir politisks jautājums, jo šai jautājumā padomē notiek bloķēšanās jau vairākus gadus, un es tiešām nesaprotu, kā varētu šeit uh, šo jautājumu atrisināt bez uh, padomas politiskā lēmuma un kā var pamatot šo 11% uh, administratīvo izmaksu pārtēriņu. Protams, mums, mēs varam iest iestāties par vienotās Eiropas gaisa telpas izveidi, bet mēs nevaram pieļaut to, ka izmaksas pieaug nekontrolējami un mums uh, vajadzētu beidzot uh, prasīt atbildību arī no dalību valstīm šajā jautājumā. Tagad vārds Mikēk kunga, Rikē kungam. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Man divi tādi vispārīgi komentāri par, pirms par aģentūrām. Man vienmēr tā šķiet, ka tas ir tāds kopienas instruments, un, protams, tās ir jāuzrauga, bet tai pašā laikā viņas jau, šīs aģentūras jau tā tiek īpaši kritizētas padomē, un mums nevajadzētu varbūt šo situāciju vēl īpaši sarežģīt. Bet tagad konkrēti uh, par dzelzceļa aģentūru. Jā, šeit jau trīs gadus tiek uh, finansējums pārcelts uz nākošo gadu. Tā ir viena no jaunākām aģentūrām, bet uh, jāsaka, saka, ka komisija un dalību valstis uzdod dzelzceļa aģentūrai tādas pilnvaras, kas tai būtībā nepienākās, proti strīdi par uh, eiro uh, tuneļa dažādiem darbiniekiem vai dažādu negadījumu izmeklēšana tiek uzdots šai aģentūrai. Tāpat tiek atzīts, ka trūkst darbinieku, bet tai pašā laikā pieaug darba apjoms un ir grūti atrast kvalificētus darbiniekus, bet tad atkal, kad rodas pārvaldības problēmas, tad šī aģentūra tiek norāta. Uh, uh, bet uh, šīs aģentūras e, pilnvaras un uh, darba apjoms būtu varbūt jāizvērtē vēlreiz, jo nevar no vienas puses uzvelt milzīgus pienākumus un tai pašā laikā sodīt šo aģentūru. Protams, mēs varam norādīt, ka nav vēlams līdzekļus pārnes uz nākošo gadu, bet mēs nevaram prasīt vienu lietu un pēc tam pilnīgi pretējo. Paldies. Ničī kungs. Paldies. Es uh runāšu vispirms par ērā, jo tā ir situācija, kas ir zināma jau vismaz pāris gadus. Tātad, ērā realizējas visai lēni, tieši iepirkuma procedūras dēļ. Viņi ir nonākuši jau gada otrajā pusē un uh, Ir notikusi līdzekļu pārnese uh, par visai iespaidīgu summu. Tātad, ko viņi plāno? Viņi plāno izmantot uh, citu paņēmienu, nevis ietvaru līgumu, lai pātrinātu visu šo procesu un lai izvairītos no šīs problēmas atkārtošanās nākotnē. Tālāk kas attiecās uz uh, Cezar, tad es došu vārdu kolēģiem no uh, eh, Cezar, jo šķiet, ka te tiek jauktas izdevuma kategorijas, jo administratīvie izdevumi Cezar saglabājas noteiktās pakotnes ietveros. Kārlo Bogīnī eh, no uzņēmuma ģenerāldirektorāta, kā Balučī kungs nu pat teica, sesar administratīvie izdevumi saglabājas eh, budžeta apropriācija ietvaros, ko apstiprināja valda un parlaments, tā kā pārsniegt šis limits nav. Eh, šajā gadījumā ziņojumā tiek dot atsauc uz to, ka maksājuma apropriācija termiņa ietvaros e, izpildi ir pārsniegt par 11%, un tas tika sekts no maksājuma apropriācijām, kas bija pieejams no iepriekšējiem gadiem. Tātad mēs nekādā veidā neesam pārsnieguši administratīvo izdevumu budžetu. Priekšsētājs paldies, Flekenstein kungs. Tad, Belučī kungs, jūs vēlaties e, vēl te izteikties. Jā, par EASA. Es gribēju teikt, un arī kā EASA ir izmainījusi grāmatvedības uzskaits sistēmu 2010. gadā nu, modernizējot to un atspoguļojot citu aģentūru labāko praksi. Un es ļoti ceru, ka lielākā daļa problēma šajā, šādā veidā tiks atrisinātas. Tika norādīts uz uh, EASA kadru atlases trūkumiem, arī tas ir ticis mainīts. Mm, man šķiet, ka nākotnē šādas problēmas vairs neatkārtosies. Plekensteina kungs, lūdzu. Gut, umso besser, wenn... Nu, ļoti labi. Ja jau Eiropas aviācijas drošība darbojas labāk, tas ir ļoti iepriecinoši. Un viņi patiešām ir uztvēruši nopietni revīzijas palātas kritiku. Tikai viena piezīme runājot par eh, dzelzceņa aģentūru. Nu, man nav nekas pret striktākiem formulējumiem, bet es negribu tagad uh, aizkavēt pāgastu un teikt nē izpildes apstiprināšanai. Bet, uh, ja kaut kas tāds atkārtosies nākamgad, tad mēs varam pateikt, ka budžeta izpildes apstiprināšana nenotiks automātiski ar vienu puspievērtu aci. Mums ir jāsaka, ka neesam apmierināti. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir pulkstens 12. 11. janvārī. Komitejā balsosim par to februārī, budžet kontrols komiteja balsos martā un pēc tam būs balsojums plenārsēdē mājā. Tāpat kā attiecībā uz eh, citiem izpildus jautājumiem, tātad grozījuma iesniegšanas pēdējais termiņš ir 11. janvāra pulkstens 12 dienā. Nākamais punkts. Eh, gaisa transporta pasažieru tiesību ievērošana un piemērošana. Referents ir Taylor kungs, kurš ir pazudis. Nezinu, kur viņš palika. Es vēl pateikšu dažus vārdus. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums par eh, gadījumiem, kad uh, lidmašīnu pasažieriem uh, tiek atteikta iekāpšana un pasažieru tiesībām uh, gadījumos, kad viņu mobilitāte ir ierobežota. Tātad Pēc Taylor kunga es eh, došu iespēju izteikties un Taylor kungs vārds jums. Es gribētu vaicāt, vai pārstāv no sociālo lietu komitejas šeit? Nu, tad došu vārdus pirms Tēlor kungām, lūdzu. Thank you, Chair. Sorry about that. I was. Uh, you were a bit early, but still. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Nu, no sākuma es biju par ātru, un tagad pavēlas tā negribēju. Nu, liels paldies priekšsēdētāji, ka teicāt ievadvārdus. Gribētu pateikties ēnu referentiem. Uh, nevalstiskajām organizācijām un nozars pārstāvjiem, kas palīdzēja, un, protams, arī transsekretariātām, kas kopumā palīdzēja sagatavot ziņojumu līdz tādai stādijai, kāds tas ir tagad. Uh, tiekoties ar ēnu referentiem un pēc tam arī, es domāju, mēs panācām kopumā tādu plašu vienošanos par šo ziņojumu. Šajā ziņojumā mēs runājam par neseno komisijas paziņojumu attiecībā uz regulas 261 šķērsī 2004 piemērošanu, kas paredz kopīgs noteikums par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakrā ar iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos. kā arī attiecībos komisijas paziņojumu par regulas uh, 1174 vai 2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārtošanas spējām tiesībām ceļojot ar gaisa transportu darbību un ietekmi. Tā kā tiek bieži runāts par pasažieru tiesībām daudzos tiesību aktos, savu ziņojumu projektā es plašāk aplūkoju uh, Mm, gaisa transporta pasažieru tiesības Eiropas līmenī. Visā ziņojumā esmu pasvītrojis nepieciešamību nodrošināt tiesisko paļāvību un vienoti piemērot regulu normas visā Eiropas Savienības teritorijā. Bez tam Eiropas kopienu tiesas nolēmumi ir jāņem vērā pārskatot eh, šo regulu 261. Un visbeidzot, es gribētu nodrošināt lielāku caurskatāmību un uh, atskaitīšanos attiecībā uz esošo tiesību realizēšanas nodrošināšanu. Šis ziņojums nāk ļoti saulēcīgi, jo komisija plāno pārskatīt nākamajā gadā regulu 261. Un es ļoti ceru, ka tas palīdzēs arī citu likumdošanas aktu pārskatīšanā, kā piemēram um, lidostu pakotnes un uh, turisma ceļojuma likumdošanas pakotnes sakarā. Tātad, rezumējot šo ziņojumu. Kopumā es domāju, ka cilvēkiem ir jāizprot savas tiesības, lai viņi varētu tās realizēt. Tas ir pirmkārt, un tieši tādēļ informācija par pasažieru tiesībām ir jāpasniedz vienkāršā, saprotamā un atbilstošā veidā visa ceļojuma laikā, sākot no brīža, kad uh, pasažieris domā vispār par biļetes iegādi. Lai nodrošinātu šo tiesību realizāciju visu ceļojumu laikā, es aicinu gaisa pārvadātājiem nodrošināt kontaktpersonas, kas būtu pieejamas visās lidostās, lai tie varētu nekavējoties pieņemt lēmums attiecībā uz palīdzības sniegšanu, kompensācijas izmaksu eh, ceļojumā mm, maršruta maiņu gadījumos, kad notiek uh, kāda kavēšanās, kas attiecās uz šīm neatkarīgām tiesību uh, piemērošanas iestādēm, tātad tās iestādes, kas izskatītu strīdus starp pasažieriem, gaisa pārdotējiem un noteiktu sodus gadījumā, ja tas ir nepieciešams. Šeit es aicinu formalizēt Eiropas Savienības atbildīgo iestāžu tīklu, ko koordinētu komisija, un šīm struktūrām vajadzētu publicēt informāciju par saņemtajām sūdzībām no pasažieriem. Tāpat es ierosinu, lai pasažieri tiktu uh, pasargāti avio kompāniju bankrota un maksātnespējas gadījumā. Tālāk, kas attiecās esošās likumdošanas uh, piemērošanu arī uz cenu caurskatāmību, šeit mēs pieprasām, uh, lai cenas, kas tiek publicētas, atspūgļot reālo cenu kas pasažieriem būs jāmaksā. Tāpat pasažieriem ir tiesības saņemt informāciju uh, par to, kādu informāciju par šo konkrēto personu uzglabā avio pārvadātājs. Uh, Tāpat ir jābūt tiesībām um, nomainīt, piemēram, dažādas uh, vārdus vai detaļas uh, uz biļetes, uh, piemēram, um, kāds ir nepareiz pierakstījis cilvēka vārdu vai uzvārdu, un beigās cilvēkam ir jāmaksā 40 vai 50 eiro par šādām nelielām kļūmēm. Tad tas ir jāatrisina. Viena no pasažieru pamatiesībām ir tiesības uz drošu ceļojumu. Tieši tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai visi pasažieri, ieskaitot iekļaujot arī bērns, kas jaunāk par diviem gadiem, tiktu nodrošināti ar drošu sēdvietu. Visbeidzot, pasažieriem ir tiesības saņemt informāciju par uh, ietekmi uz vidi, kādu atstāja viņa izvēlētais transporta līdzeklis. Es domāju, ka komisijai būtu jāturpina darbs pie tā, lai pasažieri varētu objektīvi un pamatoti izvērtēt to, kā eh, viņu izvēlētais eh, ceļošanas līdzeklis un transporta veids ietekmē vidi. Attiecībā uz regulas 261 Mm, pārkāpšana, kas paredz kopīgs noteikums par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, tad šeit interpretācijas skaidrība ir ļoti svarīga. Un nu, tieši tādēļ es aicinu komisiju iestrādāt šajā regulas pārskatīšanā Eiropas kopienu tiesas interpretāciju par dažādām definīcijām un jēdzieniem šajā regulā, ieskaitot arī ārkārtas apstākļu definējumu un noteikumus par kompensāciju izmaksāšanu. Es domāju, ka uh, Eiropas tiesa pamatot ir uzņēmusies šo interpretētāju lomu un uh, es eh, gribētu, lai tiktu skaidri uzskaitīt, kas ir ārkārtas apstākļi, bet es domāju, ka ja šāds saraksts eh, tiek eh, sagatavots, tad es domāju, ka noteikti parādīsies kaut kas, kas nav bijis paredzēts, jo uh, Tālāk, kas attiecās uz uh, lidojumu atcelšanu vai kavēšanos, tad pasažieriem ir saulēcīgi jāsņem informācija par iemesliem, kādēļ lidojums tiek uh, atcelts vai kavēts. Ir tīpaši attiecībā uz uh, um, lidojuma kavēšanās ilgumu, nodrošinot arī iespēju izmantot citus transporta veidus. Tālāk, kas attiecās uz atšķirību starp uh, šo kompensācijas saņemšanu maršrutu, maršruta maiņu vai biļetes pārcelšanu uz citu datumu. Arī šeit ir jābūt skaidrām normām. Tālāk, kas attiecās uz bag noklīdušo bagāžu, šeit pasažieriem arī ir jānodrošina viņu bagāžai tādas pašas tiesības kā pasažieriem. Tālāk, lai avio kompānijas varētu atbilstoši apkalpot eh, cilvēkus ar um, mobilitātes grūtībām, ir jānodrošina iespēja saulēcīgi pasūtīt, um, piemēram, lidosts, un lai varētu kompensēt uh, izdevumus, kas saistīti ar viesnīcas uh, apmaksu. Tālāk šī normām ir jābūt tādām, lai patreizējais aizsardzības līmenis netiktu samazināts. Tālāk pavisam īsti runājot par regulu 1107 par invalīdu un personu reierobežotām pārvietošanas iespējām tiesībām ceļot ar gaisa transportu, mēs uzskatām, ka ir jānodrošina uh, bezšķēršļu piekļuve šiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu uh, piekļuvi šīm pasažieru, šīm lietot, pakalpojumu lietotāju grupām. Te iet runa ne tikai par fizisko infrastruktūru uh, lidostā, bet arī citiem šķēršļiem, kas būtu jālikvidē. Es domāju, mēs daudz varam darīt, lai nodrošinātu, ka iekļūšana lidmašīnā ir atvieglota, lai, piemēram, um, lidmašīnu durvis būtu pietiekami platas, lai varētu nokļūt ar invalīdu ratiņiem lidmašīnā. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām lai tām, tās varētu pavadīt arī, piemēram, pavadoņi suņi, speciāli apmācītie pavadoņi suņi. Uh, un uh, lai uh, viņiem uh, bez maksas tiktu nodrošināta pieeja, piemēram, skābekļu baloniem. Tālāk, kas attiecās uz jebkādu uh, kaitējumu attiecībā uz um, Eh, eh, uz, uz šo aprīkojumu, ko izmanto invalīdi. Eh, šeit nedrīkst tikt noteikti nekādi griezt, jo patreizējais limits ir 1200 eiro, jo šīs aprīkojums ļoti bieži ir ļoti dārgs, un tādēļ jānodrošina pilnīga kompensācija pilnā apmērā. Vispēcot, kas attiecās personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, eh, viņiem ir brīvi jāspēj piekļūt visiem pakalpojumiem atbilstoši savām vajadzībām. Paldies priekšsēdētāju, labprāt uzklausīšu to, kas ir sakāms ēnu referentiem un arī komisijai. Paldies! Thank you very much. Well... Liels paldies! Vispirms es vēlētos sveikt Hernandez Batalas kungu, kas pārstāv ekonomisko un sociālo lietu komiteju, un viņš ir referents šajā komitejā par minēto jautājumu. Tagad vārds eh, jums lūdzu, un tad došu vārdu mūsu komitejas deputātiem. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, kolēģi. Ekonomisko jautājumu un sociālo jautājumu komiteja ir apspriedusi šo jautājumu problēmu un jautājums, kas saistīti ar uh, divām uh, regulām. Mēs uh, esam sarīkojuši sabiedrisko uzklausīšanu ar nozars pārstāvjiem. Un patiesībā visi runātāji, kas piedalījās uzklausīšanā, piekrīt tam, ka reformas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka regulu normas, it īpaši 261 normas, tiktu padarītas skaidrākas. Ir arī Eiropas kopienu tiesas uh, judikatūra, kas ir jau pirmais solis tai virzienā, lai padarītu šo normu kopumu skaidrāku. Mums ir jādomā par uh, aptvērumu un ārkārtas situācijas definīciju. Protams, tas ir grūts uzdevums, bet vajadzētu tādu kā paraugu sarakstu izveidot, kas palīdzētu padarīt skaidrāku šo definīciju, jo šobrīd interpretācijas ir ļoti atšķirīgas. Eh, tālāk mums ir arī jādefinē, ko nozīmē atbalsts pasažieriem. Mm, domājot par to, cik eh, plaša šī eh, palīdzība ir, it īpaši, ja tiek anulēts uh, lidojums vai ja ir atteikta iekāpšana vai ja uh, savienojums ir nokavēts. Arī šeit ir jābalstās uz Eiropas kopienu tiesas judikatūru, jo šeit arī šī problēma ir plašāka nekā sākotnēji šķita. Esam sagatavojuši dokumentu par sarakstu, um, uh, ar svarīgākiem jautājumiem. Mēs uh, centāmies uh, pieiet ļoti konkrēti gadījumiem, kas notiek tad, ja ir mainīts lidojumu grafiks, ja ir nokavēti savienojumi, kā sniegt palīdzību tranzitpunktos. Un visi šie jautājumi ir uh, iestrādāti mūsu ziņojumā, kas tiks jums iesniegt. Tālāk par regulu 1107-2006. Uh, perso, to personu pārstāvji, uh, kam ir ierobežot mobilitāti, ir neapmierināti ar pašreizējo situāciju. Viņi vēlas, lai regulējums būtu skaidrāks un arī, lai skaidrāk tiktu definēts, kas ir persona ar ierobežotu mobilitāti. Par to mums tiešām būtu jāpadomā, pārskatot šo regulu Tas tā īsumā mm, bija pārskats par mūsu ziņojumu, kur mēs, protams, iesniegsim jūs komitejā un esmu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies par to, ka jūs informējāt mūs par uh, to, ko ir lēmusi Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Tagad vārds Asadas kungam. Tautas partijas grupas vārdām uh, Dāmas un kungi, vēlētos pateikties mūsu referentam Teiloru kungam par viņa ieguldījumu strādājot pie ziņojuma. Piekrītu lielai daļai viņa priekšlikumu. Tomēr ir arī daži punkti šajā dokumentā, kas būtu jāprecizē vai jākonkretizē. Vispirms runāšu par vispārējo kontekstu Esmu tiešām pārliecināts, ka ir nepieciešams pārskatīt regulu 261-2004, jo vien, pasažieru tiesības būtu jāapkopo vienā dokumentā. Tāpat piekrīt referentam, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jānoskaidro, kas ir domāts ar ārkārtas apstākļiem tālāk. Pat vislabākie tiesību akti nekam uh, neko nedod, ja personas, kur aizsardzībai tie ir pieņemti, nav informētas par šādu normu pastāvēšanu. Tādēļ būtu skaidrāk uh, un plašāk jāinformē uh, iedzīvotāji par pasažieru tiesībām un par to, kā efektīvāk šīs tiesības varētu izmantot. Tālāk, 261. regula 2004. 13. pāntā ir noteikts, ka pārvadātāji, kas ir atbildīgi pasažieru priekšā, bet, uh, ja, uh, ka ir jārīkojas efektīvi un jāizveido mehānismi, kā uh, nodrošināt atbalstu un kompensāciju trešajām pusēm. Piemēram, ja tiek izkrauta bagāža un vainojama kaitējuma nodarīšanā ir bagāžas apstrādes e, kompānija, tad u, pasažieri interesē kompensācijas saņemšana, nevis uh, tas, kurš ir īsti vainojams. Pasažieris vēlas saņemt kompensāciju no avio pārvadātāja, kurš tālāk varētu piedzīt šos uh, summu no mm, bagāžas uh, pārkraušanas uzņēmumu, kurš ir uh, nodarījis kaitējumu. Tālāk par uh, regulu 1107-2006 Šeit normas ir uh, labas šajā regulā, bet tās būtu labāk jāizteno dzīvē. Uh, cilvēki ar uh, invaliditāti vai ar mobilitātes traucējumiem bieži saskars ar grūtībām pārvietojoties lidostā. Un tāpat ir arī avio pārvadātāji, kas prasa papildus samaksu par uh, Uh, dažādu palīku ierīču pārvadāšanu. Tāpat uh, ir uh, dzirdēts arī par problēmām, kas rodas, ja vecāki ceļo kopā ar maziem bērniem. Tādēļ būtu precīzāk tas viss jāiestrādā un šajā definīcijā jāiekļauj arī vecāki ar maziem bērniem esmu sagatavojis arī ieteikumus referentam. Tālāk, sastais pāns. Protams, pasažieriem ir jāsaņem informācija par pasažieru datu reģistru, kā šeit ir norādīts sastajā punktā, bet referents iet tālāk vēl savos priekšlikumos, norādot, ka pasažieriem nevar liekt iekāpšanu lidmašīnā balstoties uz uh, pasažieru datu reģistru, izņemot gadījumus, ja viņi tiek aizdomās turēti teroristi, bet patiesībā jau šos datus info, interpretē trešās valstis, nevis avio pārvadātājs. Tāpat, protams, ir jāparādz iespēja labot, nu, acīm redzamas kļūdas uh, reģistrācijas laikā, kas ir pieļauts, piemēram, ja ir nepareiz uzrakstīts uh, uzvārds vai dzimšanas datums, jo tad šī biļete nav derīga, bet problēma varētu būt tāda, ja mēs paredzām šādu iespēju 48 stundu laikā atteikties no uh, biļetes rezervācijas, tad var rasties cēnu atšķirība. Es paredzētu iespēju varbūt uh, divu stundu laikā atteikties no rezervācijas. Nākošā problēma par uh, Eh, tādu situāciju, ka eh, tiek pārdots lidojums turp un atpakaļ. Un uh, varbūt nevajadzētu paredzēt iespēju nodot biļeti trešai personai, jo tas tad varētu rasties dažādas spekulācijas, jo ir brīži, periodi, kad biļetes ir dārgāks, piemēram, Ziemassvētkos, un tad spekulātori uzpirktu biļetes noteiktos uh, laika posmos, lai tās pēc tam pārdot tālāk par lielāku cenu. Uh, protams, ir jāsaglabā iespēja mainīt uh, pasažiera vārdu par noteiktu samaksu. Tālāk 18. punkts. Nepiekrītu eh, tam, ka pasažieri, kam ir pazaudēta bagāža vai, aizka, vai tā ir aizkavēsies, eh, saņem tādu pašu kompensāciju, kā pasažieri, kur lidojums ir aizkavējies. Šādas normas varētu ļaunprātīgi izmantot. Uh, jo tad varētu izrādīties, ka uh, pasažieri kaut kā tā mistiski zaudētu visi bagāžas. Uh, tālāk uh, par uh, skābekļa baloniem. Protams, varbūt pasažieriem tā varētu būt nepieciešama, bet šiem skābekļa baloniem ir jābūt certificētiem, ka tie ir lidojumam droši, lai neradītu apdraudējumu citiem pasažieriem. Paldies! Un es domāju, ka spāņi runā ātri. Te nu mēs esam. Tālāk sociālās un demokrāta grupas vārdā Sasorkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentam Taylor kungām par eh, tiešām izcilo darbu, ko viņš paveicis. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, jo tas pierāda to, ka mēs eh, varam kaut ko izdarīt eh, pasažieru labā, un galvenokārt mēs varam viņus pienācīgi informēt par viņu tiesībām. Es uzskatu, ka ziņojums ir līdzsvarots, labi konstruēts. Es gribētu tikai norādīt uz uh, atsevišķiem punktiem, jo lielāko daļu paskaidro arī mūsu iesniegtie grozījumi. Teilor kungs runā par to, ka būtu nepieciešams noprecizēt uh, definējumu, ko nozīmē ārkārtas apstākļi. Uh, un Es eh, domāju, ka tas ir pakalpojums patērētājiem, tāds tas arī uzskatāms. Un līdz ar to mēs eh, zinām, kā sadalās atbildība, un tad, kad mēs to zināsim, tad tas arī palīdzēs ātrāk atrisināt strīdus situācijas, eh, lai pasažieru kompensāciju saņemtu saprātīgā laika termiņā. Bez tām es uzskatu, ka ir nepieciešams arī noprecizēt jautājumu saistībā ar pasažieru datu reģistru, lai visi zinātu, uh, kāda veida informācija par konkrēto personu tiek saglabāta. Jo, piemēram, ir tādas lietas, uh, kā reliģiskā mm, piedarība, kā uh, ēdienas, kādu pasažieris izvēlas, tāpat arī informācija par kredītkartu, ar kuru tiek maksāts. Un šo informāciju aviokompānijas var izmantot, bet šeit ir jāraugās, lai pilnībā tiktu respektēts pasažieru privātums. Tāpat es eh, domāju, ka Teilor kungs pievērsīs uzmanību sastā punkta otrajai daļai, kuri teiks, ka pasažieriem nedrīkstētu liekt iekāpšanu lidmašīnā, pamatojoties uz informāciju, kas par viņiem iekļauta pasažieru datu reģistrā, izņemot gadījums, kad viņi tiek turēta aizdomās par terorismu. Bet tālāk, kas notiek, ja par uh, eh, kādu cilvēku ir šādas aizdomas, tad es domāju, ka šajā gadījumā atbildība ir jāuzņemas uh, eh, tiesības sargājošām iestādēm, nevis aviokompānijām. Es domāju, ka te ir lietas, ko varētu nodrošināt tikai kompetentās iestādes, nevis avio pārvadātāji. Es piekrītu referentam, ka ir jānodrošina pilnīga cenu veidošanās caurskatāmība. Jo ļoti bieži mēs, deputāti, arī ļoti labi zinām, kāda ir situācija. Piemēram, cena, kas tiek reklamēta, ir tīpaši uh, zemo cenu aviolīnijām nav tā, kas uh, ko beigās pasažieris samaksā, un tas nav pieņemami. Ir jānodrošina, lai arī visas nodevas, kas tiek pieprasītas, ir pamatotas, jo nav, teiksim, pamatoti, ka parādās daudzas un dažādas piemaksas vai uh, nodevas. Mm, es personīgi uzskatu, ka um, biļetes cenai vairs neko klāt skaitīt nedrīkst. Tas ir nepamatot, jo pretējā gadījumā cilvēkam, piemēram, liek maksāt par transakciju, un pēc tam pasaka, ka lidojums tiks atcelts, un transakcijas maksa netiek atgriezta. Nu, šeit es eh, nu, runāju par eh, visa veida papildus eh, izmaksām. Tālāk par drošību visās lidojuma fāzēs. Protams, tas ir ļoti svarīgi, it īpaši runājam par maziem bērniem, jo bērnam, kas jaunāks par diviem gadiem, uh, Tātad viņš sēž uh, māmai vai tētim klēpī, bet ja, piemēram, viens no vecākiem, viens vecāks uh, ceļo ar diviem maziem bērniem, tad tas nozīmē, ka šim bērnam būs jāsēž klēpī kādam citam, svešam cilvēkam. Tad mums ir jānodrošina tiesības bērniem um, ceļot droši un avio pārvadātājiem ir jānodrošina viss nepieciešamais aprīkojums, lai bērns varētu sēdēt pats savā vietā, pat ja viņš ir jaunāks par diviem gadiem. Tad jānodrošina šie bērnu sēda klīši vai citi veidi drošai bērnu pārvadāšanai. Tāpat kā tas e, attiecās uz automašīnām, piemēram, šādas prasības. Būtu jānodrošina arī, lai bērni vecumā no diviem līdz pieciem gadiem uh, varētu ceļot uh, kopā ar ģimeni, neradot uh, pārmērīgas papildus izmaksas ģimenei. Tālāk 18. punkts par atbalstu pasažieriem, kur bagāža ir pazaudēta vai aizkavējusies, un te iet runa, ka viņiem vajadzētu nodrošināt tādas pašas tiesības uz kompensāciju palīdzību kā pasažieriem, kur lidojumi ir aizkavējušies. Avio pārvadātāji uzņems atbildību par bagāžu, kas ir pazaudēta vai aizkavēta, jo cilvēki ceļojot noslēdz līgumu ar avio pārvadātāju un avio pārvadātājs uzņem šo atbildību. Priekšstādātājs, es gribētu aicināt jūs ievērot atvēlēto laiku un tālāk Grisbeks kundze. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Cera, cerams, ka ierodas ievērošu uzstāšanās laiku, bet cik manā rīcībā ir laika? Desmit minūtes, septiņas minūtes, tikai piecas. Nu, centīšos izteikties lakoniski. Es arī vēlētos vispirms pateikties Keitam Teiloram par to, ka viņš ieklausījās mūsos un ka mums bija ļoti auglīga sadarbība šo nedēļu laikā. Un es vēlētos pievērsties tiem punktiem, par kuriem mums ir kādi komentāri. Un, eh, ja nepagūšu kaut ko pateikt, tad uh, iesniegšu atbilstošas grozījumus šim dokumentam. Daudzi kolēģi jau ir norādījuši gan mūsu komitejā, gan ekonomikas un sociālo lietu komitejā, ka Eiropas likumdošana šajā jomā ir diezgan skaidra, balstās uz judikatūru, uh, un teorētiski viss it kā ir skaidrs, bet praktiski runājot, šis ziņojums parāda, ka ir daudzi punkti vēl jāprecizē attiecībā uz pasažieru tiesībām. Neatkārtošu Keita Teilora teikto par pasažieru informēšanu par viņu tiesībām jo mēs saprotam, ka ne viss ir pietiekami vienkārši un skaidrs visiem, un varbūt būtu jāparēdz tāds informācijas sniegšanas veids, kas būtu pieejams visiem pasažieriem. Tālāk par uh, telefona līnijām uh, it īpaši eh, telefonu kontaktiem ar eh, lētajām aviokompānijām, kur šādu iespēju patiesībā trūkst un pasažieri vispār nezin vairs, kas notiek. Tālāk par. Uh, ir uh, tāda viena lieta, kas man nav īsti skaidra, varbūt man kāds varētu pastāstīt, kā tad ir. Es, protams, piekrītu tam, ka biļetes nevar pārdot tālāk, bet tai pašā laikā, ka ja pērk biļeti turp un atpakaļ, tad ir vispirms jāizmanto biļetes turpa daļa, lai varētu lidot atpakaļ. To nu gan es nesaprotu. Ja ir kāds iemesls, kādēļ pasažieris nav varējis izmantot šo turpu, biļeti izmā, brauc ar citu satiksmes transporta veidu un tad nevar izmantot atpakaļ lidojuma posmu. Tālāk par bagāžas aizkavēšanos vai pazušanu. Protams, tas uztrauc, šis jautājums uztrauc visus pasažierus, ka visi baidās, ka neatradīs savu bagāžu pēc nosēšanās. Uh, Protams, vairāk, vairumā gadījumu bagāžu tomēr tiek saņemta, bet gadās arī, ka bagāžu tomēr pazūd. Un es īsti nepiekrītu kolēģim Uh, kurš ierosina, ka ja bagāža tiek aizkavēta vai pazaudēta, tad šīs tiesības ir tādas pašas kā pasažieriem, kuru lidojums ir aizkavējies. Varbūt šeit vajadzētu domāt par kādu zināmu līdzsvaru starp uh, avio pārvadātā ekonomiskām interesēm un pasažieru interesēm saņemt kompensāciju. Es domāju, ka mums būtu kāds uh, samērīgs risinājums jārod, ņemot vērā nodarīto kaitējumu. Tālāk par pasažieru datu reģistru. Es piekrītu referentam, ka mums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādus datus um, avio pārvadātāji ir iekļāvuši pasažieru datu reģistrā. Uh, un arī, ka pasažierim nevar atļā, aizliegt iekāpt lidmašīnā, izņemot tad, ja kompetentās iestādes, piemēram, policija vai drošības dienesti, ir um, izteikuši aizliegumu uzņemt pasažieru lidmašīnā vai pat, jā, pēdējā brīdī pasažierim liek izkāpt no lidmašīnas. Un es domāju, ka šis jautājums būtu drīzāk jāatstāja policijas un drosība, drošības iestāžu kompetencē, nevis avio pārvadātāju kompetencē. Tālāk runājot par regulu 1107 ar uh, par personām ar ierobežotu mobilitāti. Ir nepieļaujami, ka šiem cilvēkiem ir ierobežotas tiesības, papil, pamatojoties uz viņu uh, invaliditāti. Tāda situācija ir nepieļaujama ir uh, avio pārvadātāji, kas tiešām diskriminē cilvēkus ar ierobežotu mobilitāti. Visbiežāk tā rīkojas lētās aviolīnijas, kam ir agresīva uh, komerc politika, samazinot pēc iespējas mazāk izmaksas, un tādēļ arī viņi īsteno diskriminējošu politiku. Mēs visi uzskatām, ka ir jāsniedz visiem saprotama mm, palīdzība cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, tāpat runājot par šo cilvēku bagāžu Jā, priekšstādāji, jūs man satraucāt, un tagad es runāju pārāk ātri. Tātad, jebkāds kaitējums, kas ir nodarīts mobilitātes aprīkojumam, ir pilnībā jākompensē, jo šī, šāda veida bagāža ir nepieciešama cilvēka cieņas saglabāšanai un autonomijas saglabāšanai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Krisbeks kundze. Jā, tiešām jūs esat izcils piemērs tam, cik daudz var pateikt piecās minūtēs. Jūs visu svarīgāko arī pateicāt. Tagad vārds Fosters kundzei. Man tāds aizdoms, ka jums būs pavisam citāds viedoklis. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu atsaukties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 avio kompānijas, kas skaidrai šķirtnei, eh, domājot par eh, to, kādu valodu mēs izmantojam, jo šis, eh, šī transporta nozara, tātad aviācija ir starptautiska nozara un tur tiek izmantots arī ļoti daudz starptautisku terminu. Es domāju, ka referents ir uh, palaidis garām daudz no tā, ko mēs gribējām redzēt tekstā, un es īsti nesaprotu, kādēļ tad mēs pārskatām šo regulu, jo šajā jaunajā versijā ne, neredzu tam pietiekam labu argumentāciju. Mēs noteikti strādāsim pie grozījumiem. Protams, mums ir jāsaprot, kāda ir reālā dzīve un vajadzētu arī šeit ieviest vairākus precizējumus. Ceļš runājot par to, ko es pieminēju pašā sākumā. Paldies, un tagad Kauka kungs. Paldies, priekšsēdētāji, pirmām kārtām Maikl, nu tad šeit ir jāievēro zināma secība. Arī e, jūs varēsiet izteikties. Man šķiet, jūs pat esat nākamais, bet tagad bloka kungs. Jā, also nochmal Dankeschön un einmal vēlreiz paldies un vēlreiz gribēju pateikties Taylor kungam. Man ir tikai trīs īsi komentāri. Pirmām kārtām runājot par tādu vispārīgu problēmu, par laiku, kas ir mūsu rīcībā. Protams, ir eh, jāuzlabo pasažieru aizsardzības līmenis, bet mums ir jāsaprot, ka ir arī zinām pienākumi. Ja cilvēks eh, ceļo ar lidmašīnu, tad viņam ir jāņem vērā arī konkrēti pienākumi, lai, eh, piemēram, Eh, viņš varētu pārvietoties droši. Otrām kārtām runājot par invalīdiem eh, un viņu ceļošanu. Eh, š, tam visam vajadzēja jau sen būt īstenotam, un ja ir kādas līdzsabiedrības un lidostas, kas nav vēl joprojām īstenojuši to uh, likumu, ko pieņēmām pirms pieciem gadiem, tad tām uh, šie ne, neizpildītie mājas darbi beidzot ir jāpaveic. Trešām kārtām es esmu redzējis, ka cilvēkam ir piemēram metāla protos, protēzes tiek diskriminēti drošības kontrolas laikā. Un ir arī vairākas valstis, kas pat ir um, ieviesušas tādas uh, caurlaides vai dokumentus, kas apliecina, ka šim cilvēkam ir protēze. Varbūt par to varētu padomāt visās dalībvalstīs par tādu kopienas pieeju. Nu, varbūt Taylor kungs varētu uh, pacīnīties par tādas kopīgas uh, visai Eiropas protēžu pases piešķiršanu. Paldies, un tagad Krāmerkungs 5 minūtes. Eh, runājot par pasažieru tiesībām, tās eh, netika pieņemtas, lai uh, paaugstinātu cenas un lai visu laiku cīnītos par šīm tiesībām. Mēs gribam, lai šīs tiesības tiktu izmantot pēc iespējas retāk, lai līdzsabiedrības zinātu, ka tās nevar mēģināt visu laiku tikai iedzīvoties uz pasažieru rēķina. Uh, ja, piemēram, kāda lidmašīna kavējas, jo tā nav ieradusies laikā lidostā, un arī šīs laika nišas ir ļoti ciešas, tādēļ ir ļoti grūti ievērot grafikus. Un, ja, piemēram, lidmašīna kavējas par piecām stundām, tad pasažierim ir jāizmaksā augsts kompensācijas, bet tagad tie tika samazināti par uz trim tagad, ja, piemēram, vilciens kavējas par vienu stundu, tad pasažieri saņem atpakaļ 25% no biļetes cenas. Tātad mēs varam runāt par to, ka, lid, ka aviācija ļoti krietni uh, atpaliek no uh, dzelzceļa. Un, piemēram, bija arī uh, vilciens no Budapešta, bija lidmašīna no Budapeštas uz Vīni, jo Vīnē snīga Eh, lidmašīna nokavējās par sešām stundām. Es eh, ierados Vīnē divos naktī un man piedāvāja kompensāciju 25 eiro apmērā. Un es vairs nevarēju noķert vilcienu, jo eh, tas bija divos naktī. Nebija vairs nekāda transporta tālāk. Protams, ir arī privāti advokātu biroji. Viņi jums sniegs palīdzību un ja es saņemšu kompensāciju, tad advokāts saņems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 Chairman. It was a pleasure. Paldies priekšsēdētājiem. Man tiešām bija prieks un arī gods uh, uzklausīt jūs. Un jāsaka, ka tieši Valentāns gadījumā lietā tika lēmts, uh, ka tehniski iemesli nav uzskatām par ārkārtas apstākļiem. Es gribētu teikt, ka komisija atbalsta Teilora kunga iniciatīvu un ziņojumu, un mēs gribētu viņam pateikties par sadarbību, un mēs uzskatām, ka šis ziņojums tiešām ir ļoti kvalitatīvs. Gaisa transports bija pirmais transporta veids, kur pasažieri ir saņēmuši šādu savu tiesību aizsardzību, un kur jāsaka, ka pasažieru tiesību aizsardzības likumdošana sa, eh, sekojoši ir tikus pieņemta arī attiecībā uz visiem citiem transporta līdzekļiem, šeit es domāju jūras transportu un autobusu transportu. Komisija ir ļoti apmierināta par to, ka debatas notiek šodien, jo komisija šodien pieņēma paziņojumu par pasažieru tiesībām, izmantojot visus transporta veidus Mēs gribētu sasniegt situāciju, ka tiek nodrošināta konverģence un konsekvence pasažieru tiesību normu piemērošanā. Tajā pat laikā gribētu norādīt, ka mēs šodien esam uzsākuši publisko konsultāciju procesu, lai pārskatītu regulu 261. Šķērsī 2004 mēs patreiz veicam ietekmes izvērtējumu šajā sakarā. Tādēļ gribētu izmantot šo iespēju un aicināt visas ieinteresētās puses dot savu ieguldījumu šajās eh, debatēs un konsultācijās, jo mēs runājam par likumdošanas aptvērumu, par jautājumu, kas saistīti ar bagāžu, papildus pakalpojumiem, kā samazināt un um, kopīgi sekt eh, izmaksas, kas rodas šo tiesību nodrošināšanas rezultātā. Pēc konsultāciju procesa E, sekos e, regulas e, pārskatīšana atbilstoši mūsu darba programmai. Tas ir 2012. gada novembrī. Taylor kungs, Simpson kungs un citu godātie parlamenta deputāti, jūsu ziņojums un ekonomikas un sociālo lietu komitejas ziņojums nāk ļoti saulēcīgi un tas kalpos par būtisku ieguldījumu šīs likumdošanas pārskatīšanas procesā. Tajā pat laikā gribētu izteikt eh, dažas piezīmes par eh, ziņojumu projektu. Mēs piekrītam referentam, ka ir problēmas, kas jārisina konkrēti. Um, tiesību normu piemērošana nenotika efektīvi, trūkst caurskatāms un skaidrs informācijas, un pasažieriem arī nepietiekama informācija par savu tiesību realizēšanu. Šajā sakarā es gribētu jūs informēt, ka komisija turpina uh, Eh, informācijas kampaņu, un eh, Kunevs kundze vakar sāk savu vizīti Varšavā, kur mēs turpināsim mūsu informācijas kampaņu. Varbūt jūs eh, esat pamanījuši plakātus Eiropas lidostās, kur ir nelaimīgi līgau, kurs lidojums ticis atcelts, un viņi netiek pie sava līgavaini un citi um, plakāti. Tātad mums ir um, jārisina šī situācija, kas ir saistīta ar uh, labāku tiesību normu piemērošanu un ātrāku un efektīvāku sūdzību izskatīšanu. Bez tam gribu norādīt, ka es piekrītu um, Džekijai par PNR. Tāpat arī par bankrotu gadījumiem nesen tika pabeigts pētījums un komisija gaida komentārus no ieinteresētajām pusēm, un mēs esam, protams, gatavi turpināt strādāt ar jums pie šī jautājuma. Tālāk, kas ir saistīts ar biļešu cenu caurskatāmību, uh, komisija veic situācijas pārbaudi attiecībā uz uh, pak gaisa pakalpojumu regulu, vai tā atbilst patreizējiem tirgus apstākļiem, vai arī tā ir novecojusi. Noslēgumā es gribētu pasvītrot, ka Mēs strādājam arī pie tā, lai uzlabotu uh, regulas 1107 uh, piemērošanu. Un tā tiks uh, Eh, pieņemta 2012. gada septembrī, eh, lai eh, pieskaņotu to paralimpiskajām spēlēm Londonā, lai atvieglotu personu ar ierobežotām pārvietošanās iespējām nokļūšanu uz paralimpiskajām spēlēm. Gribētu pateikties draugiem transporta komitejā un mūsu ģenerāldirektorāta vārdu. Es gribētu pateikties par sadarbību šajā gadā Nu, un iespējams, jūs arī izlasījāt mūsu preses relīzi šodien. Mēs ļoti ceram, ka jūs visi uh, droši un uh, laimīgi nokļūsiet uh, mājās pirms Ziemassvētkiem, un es novēlu jums jauks svētkus. Paldies, Tēlorkungs! Vai jums kas piebilstams? Tas nav obligāti, Kīt. Nē, nu es ceru, ka 5 minūtes es nerunāšu. Paldies priekšsēdētāju un liels paldies kolēģiem no Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Viekers kundzei, un paldies par jūsu vērtīgo ieguldījumu, un es repacietību gaidīšu grozījumus. Šad un tad man tomēr radās iespējas, ka vismaz pāris grozījumi tiks iesniegt. Bet, eh, godīgi runājot, es tiešām gribētu turpināt strādāt, iekļaujot visus ieinteresētos, lai sasniegtu vislabāko rezultātu pasažieriem un pasažieru tiesībām, jo tā arī sauc šis projekts Te iet runa par pasažieru tiesībām, un mums ir jāsniedz pakāpojumi pasažieriem un jānodrošina, lai avio pārvadātājs savus pakāpojumus sniegt taisnīgi, godīgi un tā, lai cilvēkiem viss būtu saprotams. Tātad gaidu jūsu grozījums un labprāt strādāšu kopā ar jums. Paldies, bet tālīkums, vai jums jau kaut kas ir piebilstams? Gracias, señor presidente. Agradecerle. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties par šo iespēju apspriest ar jums eh, būtiskākos aspektus šī ziņojuma sakarā. Tātad uh, caurskatā, cenu caurskatāmību, salīdzināmību. Tas ir ļoti svarīgi patērētājiem, lai pasažieri varētu izvēlēties, kurš no piedāvājumiem viņiem ir visizdevīgākais. Tāpat ir jāuzlabo tas, uh, kā tiek uh, atbildēts uz pasažieru sūdzībām, kā tās tiek izskatītas, un ir jāsagatavo arī normas aviolīniju bankrota gadījumā. Tā kā vēlreiz paldies un novēlu visiem veiksmīgu darbu. Priekšsēdētājs paldies. Gribētu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. janvārs. Balsojums transporta komitejā būs februārī, pēc tam plenāra sēdē balsosim 2. marta sesijā. Tātad marta 2. sesija. 12. janvārs grozījumiem, Liels paldies! Līdz ar to esam noslēguši darbu šajā pēcpusdienā, un tagad būs koordinātors sanāksme. Paldies!